varētu uzturēt šī darba dinamiku. Paldies! Grazie! Paldies! Tagad diskusiju varam noslēgt. Balsošana notiks rīt, pulksten 12.30. Skatīsim nākamo darba kārtības punktu. Tas ir Valis kundzes ziņojums par strīdu alternatīvu izšķiršanu civillietās, komerclietās un ģimenes lietās. Referente četras minūtes, lai pastāstītu par lietas būtību. Paldies, um, priekšsādātājs kundze komisija. Alternatīvas strīdu izšķiršana Cilvēlietās, komerclietās un ģimenes lietās koncentrēs lielākoties uz patērētāju aizsardzību. Vēlamies uh, uzlabot piekļuvi tiesām. Šādi veicinot arī pārobežu darījumus, jo pagaidām valda bažas par to, vai uh, tiesības eh, varēs arī pierādīt eh, tiesā, racionāli ties, tiesu sistēma sevi vairs neattaisno, tā ir lāna un dārga. Un, eh, tā kā pārobežu transakcijas jāveicina, jāveido civilu tiesu jauna kultūra, kas būtu citāda, ātrāka, lētāka, efektīvāka. Tagad jau daudzus gadus uh, eksistējis eh, nekoordinēts eh, SAI pakalpojumu tīkls, eh, Finnet un EEJ e net saīsināti. Šie tīkli gan pastāv, bet um, nedarbojas efektīvi. Jāinformē patērētāju, kur atrodas vietēja tiesa, kur ir vietēja SAI sistēma. Mums um, vairāk jāinformē par šīm sistēmām. Mums uh, jāveido viena virs sistēma, kurai var pieslēgties jebkurš patārātājs, uh, lai uh, izšķirtu strīdu arī SAI ietvaros. Jāapmāca mūsu kadri, kas strādās šajā sistēmā, un jāveic arī monitorings. Šai virzienā vēlamies iet. Bet nerunājam tikai par um, eh, SAI. Vēlamies arī tieši saistē virzīt uz priekšu šo sistēmu. Tātad um, pārobežu darījumus jāvar izšķirt, tad, tad jāvar veikt un problēmas jāvar izšķirt arī tieši saistēm. Lai visu to panāktu, mums eh, jāapvieno centieni ar eh, citām jomām. Mums ir eh, līgumisko attiecību tiesību akts, kas tiek gatavots, mums ir citi akti. Tas viss ir jāizmanto. SAI jākļūst par jaunu iespēju virzīt uz priekšu pārrobežu darījums, komerci, bet vissvarīgākais ir eh, jāpalīdz patārētājiem, MVU sektoram, individiem. Mēs eh, to visu vēlamies izdarīt, un um, komisija cerams nāks pretī un izskatīs priekšlikumu vēl līdz gada beigām. Paldies! Tagad brīvais mikrofons. Lūdzu, nākamais runātais. Paldies, priekšsādātājs kundzi. SAI ir tehnika, kas uh, jau tiek plaši izmantota un kas uh, pilnīgi nepieciešama komerc lietās. Volises kundze un um, attiecīgā komiteja ir strādājuši pie šī ziņojuma, jo pienācis brīdis uh, koordinēt uh, sistēmas, uh, padarīt um, strīdu izšķiršanu efektīvāku un caurskatāmāku. Dalību valstīm un profesionālajām organizācijām ir um, efektīvāk jāsadarbojas savā starpā. Uh, Pilsoņi ir jāinformē par SAI dažādām iespējām. Tas var ietaupīt arī līdzekļus. Um, mūsu budžetos papildu garantijām mūsu uzdevums ir informēt arī par SAI sistēmas priekšrocībām. Jā, paldies. Lūdzu, Roitovas kundze. Paldies, mēs atbalstām SAI civilietās, komaslietās un tīpaši ģimenes lietās. Dalībvalstīm gan jārespektē savas nacionālās tradīcijas, ģimenes lietas mēdz būt sarežģītas un um, te jāpiesaista uh, ļoti labi apmācīti, izglītoti tiesneši šeit Eiropas Savienībai. Uh, gan nevajadzētu iejaukties tātad ģimenes lietās, gan jāatstāj dalībvalstu ziņā, bet civilietas un komerclietas šeit um, SAI ļoti pat var palīdzēt, um, arī tiešsaistē tā ir jāievieš, lai tā būtu atraktīvāka gan uzņēmējiem, šādi tā varētu būt objektīvāka, taisnīgāka un efektīvāka. Uh, jāizmanto pieredze ar SAI, kas uh, mums ir uh, punkts uh, EU domēnos. Turklāt jāizdara spiediens uz Čehijas republiku, jo tur SAI pagaidām tik labi nedarbojas. Labi, paldies, Bazesku kundze. Paldies. Es vēlos. Uh, apsveikt Volises kundzi ar ziņojuma izstrādi e, es 2020 stratēģijas ietvaros. Patērētā un MBU sektora piekļuvi SAI sistēma ir um, iekšēja tirgus neatņēmama sastāvdaļa. Tas uzlabo strīdu izšķiršanas procedūru, ļauj ietaupīt Nu, strīdu izšķiršana jau darbojas attiecībās eh, starp eh, uzņēmumiem, bet dalībvalstīs, bet uh, sistēma ir jāharmonizē savienības līmenī, jāpietuvina dalībvalstu tiesu sistēmas vienotrai. Vajadzētu ievest arī standarta līgumus, tas palīdzētu atvieglot šīs procedūras. Un īpaši, ja runa ir par mazā apmēra prasībām. Paldies, lūdzu, tagad Kosta kungs. Kosta kundze. Paldies priekšsēdētājs kundzam. Es ar lielu interesi eh, tagad sekoju līdzi informācijai par Valisas kundzes ziņojumu. Un es um, tiešām. Um, vēlētos palīdzēt uh, patērētājiem, ģimenēm, uh, kam ir šī problēma ar strīdu izšķiršanu. Šādu strīdu skaits Eiropā pieaug. Lūk, tagad Eiropas Savienības valstīs ierodas uh, citu valstu pilsoņi Un um, tieši ģimenes lietās um, bieži rodas um, strīdi. Šie strīdi ir um, jāatrisina. Tāpēc šis mērķis ir svarīgs Eiropas Savienības līmenī. Jāizmanto subsidaritātes princips un 2005. gada teksts, kur runa ir par uh, bērnu aprūpe citu starpā pārobežu kontekstam. Uh, Līdz ar to es vēlos, lai arī šo aspektu komisija aplūkotu. Paldies, lūdzu, tagad Flašikovas kundze. Paldies. Piekļuvi, piekļuvē tiesām ir eh, pamatiesības, eh, kas ir mūsu pilsoņiem, un eh, SAI ir alternatīvs risinājums, kas ļauj atrisināt um, problēmu ārpus tiesas. SAI ļauj piesaistīt arī trešo personu ārpus tiesas, tā ir, tas ir alternatīvs un um, izmaksu ziņā efektīvs ceļš uz priekšu. Pagaidām pilsoņi netiek labi informēti par um, SAI, viņi tikai nedaudzi zina, kā pieteikties. Um, šādai strīdu alternatīvai izšķiršanai. Tāpēc um, vairāk jāinformē tieši pilsoņi par iespējām, jo šādi varam izvairīties no konfrontācijām un izšķirt strīdu tādā veidā, kas ir labvēlīgs abām iesaistītajām pusēm, bet um, risinājumam jābūt sabalansētam lai nodrošinātu arī taisnīgumu. Paldies! Paldies! Zabovskas kundze. Paldies! Man arī liels prieks, ka cenšamies rast kopsaucēju šī jautājumā. Mm, vien unificēt tas ir. Um, izšķiršanu, strīdu izšķiršanu civilietās, komas lietās un ģimenes lietās, un ka ārpus tiesas uh, tie, tiek aizvien vairāk izšķirti šie strīdi, kas ir labi abām iesaistītajām pusēm. Runājot uh, par ģimenēm, tas nav uh, to personu kompetence, kurām ziņojums ir um, adresēts, un kolēģi jau pieminēja harmonizācijas problēmas uh, tieši ģimenes lietās. Atcerēsimies, kas notika, kad mēģinājām izveidot Eiropas uh, šķiršanas uh, sistēmu. Kurš pārstāvēs bērnus šajos gadījumos? Tā būtu viena no problēmām. Paldies, lūdzu. Pašs kungs. Paldies, um, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. SAI. Daudzos gadījumos ir um, ātrāks, efektīvāks un lētāks risinājums. Un tāpēc ir um, jāinformē pilsoņi par likumdošanu un par um, iespējām, kas mums ir, regula par uh, mazā apmēra prasībām, direktīva par mediāciju civil un komerclietās. Tas ir labs pamats eh, pārobežu al strīdu alternatīvai izšķiršanai. Informējot publiku, mēs uh, izplatīsim šo informāciju, un um, šādi SAI tiks izmantota biežāk um, šādi uh, tiesas tiks atslogotas, um, turklāt um, nevēršoties tiesā, mazinās psiholoģisko stresu gan iesaistītajām pusēm, gan īpaši bērniem. Un tāpēc um, šī sistēma ir ļoti prātīga un tā ir jāatbalsta visos līmeņos. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisārai Redingai lūdzu. President. Godātā priekšsēdētāja, godātie deputāti, komisija priecājas par šo priekšlikumu strīdu alternatīvai izšķiršanai civilietās un komerclietās, un mēs priecājamies arī par jūsu grozījumiem un priekšlikumiem um, tieši attiecībā uz komerclietām. Runājot par Krakaus deklarāciju, kas tika pieņemta um, šī mēneša sākumā arī runa ir tieši par šiem jautājumiem. Vienotā tirgus akts ir viens no elementiem. Mans kolēģis Dalī piedāvās divus priekšlikumus šī gada novembrī. Viena ir Viens attieksies uz SAI un otrs. Tātad pirmais priekšlikums attiecās uz konfliktu noregulēšanu komerclietās un arī uz um, tiešsaistes darījumiem un domstarpībām par tiem. Šie ir būtiski elementi, veidojot strīdu alternatīvu izšķiršanas sistēmu, kas e, neizmanto tiesas. Un e, šis priekšlikums būs ļoti būtisks tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. E, komisā, komisija ir uzklausījusi iesaistītās puses um, tiek piedāvāti priekšlikumi par dažādiem, dažādiem risinājumiem, um, kā strīdu risināšanu regulēt, un komisija šobrīd vēl veids uh, priekšlikumu izstrādi par tādiem, tādām kā miertiesām vai arbitrāžas tiesām, uh, ir jānovērš šķēršļi biznesā, veidojot šādu sistēmu, vai nedrīkst pieļaut, lai rastos jauni šķēršļi. Un es ceru, ka iznākums būs pozitīvs un gala rezultāts būs konkrēts priekšlikums. Runājot par mediācijas direktīvu, tad tas ir būtisks solis uz priekšu risinot uh, strīdus ģimenes lietās. Un mediācija var nest rezultātus daudz ātrāk un raitāk, taču mediācijas direktīva, kas tiek izmantota visur, izņemot um, Dāniju uh, var tikt izmantota civilietās, komerclietās un ģimenes lietās, un vienīgais, uz ko tā neatiecas, tas ir gadījums, kad puses nevar vienoties par to, kādi noteikumi ir jāpiemēro izšķirot to strīdu mediācijas direktīvai vajadzētu būt arī saskanīgā ar tiem pašiem principiem, kas attiec uz SAI, proti bezpartīskums, caurskatāmība un tā tālāk. Runājot atsevišķi par mediācijas direktīvu, par tad par līgumu, līgumu pārkāpumu procedūra tiks atvērt pret deviņām dalību valstīm. Un es rūpīgi sekoju um, līdz tam, kas notiek citās dalību valstīs, kas sastops ar grūtībām ieviešot šo direktīvu. Paldies! Tagad. Um, šis, šīs debatas ir noslēgtas. Rītdien pulksten pusvienos būs balsojums. Nākamais ziņojums darba